Jā, liebe Kolleginnen un Kollegen. Dārgie kolēģi, kolēģis. Mēs tagad atsāksim mūsu sēdi. Šodien mums ir ļoti būtisks darba kārtības punkts. Runa ir par uzklausīšanu ar Hans Bruinīku līdzdalību. Būs jaunais Eiropas vidas aģentūras izpildirektors Līdz ar to mums tiek paredzēta uzklausīšana, kā jau tā ir tā kā būtībā komitejas tradīcija. Un vairāk kolēģi kolēģis jau arī ir te, pierakstījušies sarakstā. Mums šā procedūra uh, tiek paredzēta šāda. Tātad Bruinings uh, tā teiks ievadrunu, kas būs aptuveni desmit minūšu gara runa. Uh, Un tad būs tā saucamais pingpong procedūra, kur kolēģi, kolēģis varēs izteikties eh, vienu minūti. Tātad uzdot jautājumus, vienu minūti, un tad divas minūtes būs atbildes, pēc tam varam paredzēt vēl vienu šo jautājumu atbilžu posmu, un tad arī, protams, komisijai tiek dots laiks izteikties, un tad mēs atkal varam uzklausīt uh, Bruiningsu kungu. Vai jūs esat, Bruinīgs kungs, gatavs runāt, tad mēs varam arī būtībā sākt un izmantot šo laiku. Lūdzu, jums tiek dots vārds. Thank you, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti, cienījamas deputātes. Esmu pagodināts un gandarīts iepazīties ar jums šodien šeit un apmainīties ar viedokļiem ar jums ar Eiropas vides, par Eiropas vides aģentūru. Pirms atbildēšu uz jautājumiem, izmanto šo iespēju, kā aicināja priekšstādātājs, īsumā pastāstīt par sevi un par dažiem no Eiropas vides aģentūras strateģiskajiem elementiem, un tad pēc tam būs jautājumu un atbilžu pingpong kārta. Vispirms pastāstīšu par sevi. Galvenokārt esmu strādājusi par politikas pētnieku, kaut arī esmu pēc izglītības akadēmiski izglītots. Es esmu vairāk kā tikai teorētiķis šai ziņā. Gluži otrādi, pēdējo 20 gadu laikā esmu veicis uz politiku balstītu pētījumu par vides un ilgspējīgās attīstības un klimata izmējiem politikām. Tas attiec uz metodoloģijas attīstību, ilgtermiņu pārējas politikām un citiem elementiem, kas ir svarīgi Eiropas vidas aģentūras kontekstā. Man ir pieredze dažādos politikas līme, līmeņos. Reģionāla līmenī esmu nodarbojies ar Flandriju, Eiropas salīdzinošā līmenī, taču es arī pētījis eh, eh, globālos eh, vides pārvaldības procesus un es sadarbojos ar OECD. Pēdējo gadu laikā esmu nācis klāja ar publikācijām Eiropas Savienības vides pārvaldības jomā, un tas man ir ļāvis gūt padziļinātu izprat par to, kā vides politika darbojas Eiropas Savienībā un kā Eiropas Savienības nostāja virza procesu globālā līmenī. Līdztekus akadēmiskiem pētījumiem esmu iesaistījies daudzos politikas procesos, dažādos līmeņos esmu bijis padomdevēju padoms, Um, loceklis arī esmu atbalstījis uh, valsts un privātās sadarbības institīvas uh, klimata izmaiņu un ilgspējīgas attīstības jomā. Esmu strādājis par koordinātu politikas pētniecību uh, tīklā, par uh, ilgspējīgiem materiāliem, to pārvaldību. Būtībā varētu sacīt, ka 20 gadu garumā esmu strādājis krustpunktā starp politiku un akadēmisko pētniecību. Tas būtībā ir saistīts ar Eiropas vidas aģentūras galveno atbildības, jo esmu atbildīgs, bijis atbildīgs 19, kopš 1998. gada pārēj par finansēm, pat labam Beļģijas pētniecības institūtā, kur ir apmēram 95 eh, līdzstrādnieki un 6 eh, miljonu budžets, budžets gadā esmu atbildīgs par finanšu pārvaldības organizēšanu un par tīkliem ar attiecīgiem iesaistītajām mm, sadarbības organizācijām. Tas arī ir saistīts ar Eiropas vidas aģentūru izpildirektoru daži vēl citi elementi. Esmu strādājis un dzīvojis starptautiskā vide, 5 gadus ASV, 4 gadus Nīderlandē, un esmu īstenojis pētījums daudzās valstīs. Es strādājis ar um, eh, starptautiskā vidē, esmu daudzvalodīgs, kā redz vispār spriežot pēc manas angļu valodas, eh, runāju arī citās valodās. Man ir labas darba attiecības ar ASV un Ķīnas kolēģiem jautājumos, kas saistīti ar Eiropas vīdes aģentūru. Es domāju, runājot par manu vadības stilu, es esmu komandas veidotājs, stimulētājs, ļoti augsts vērtēju šīs elementus savā profesionālajā dzīvē. Runājot par Eiropas vides aģentūru, nav šaubu par to, ka eh, arī es uzskatu, ka ir svarīga datu pieejamība un eh, elementi, kas uzlabotu politikas efektivitāti. Tas nozīmē, ka Eiropas vīdes aģentūrai ir jānāk lajā ar uzticamu salīdzināmu informāciju, un tā ir vienošais punkts starp politikas veidotājiem, zināšanu, cilvēkiem, kam ir zināšanas un politika, un tā tad arī uh, sniedz labumu sabiedrībai. Ir četri galvenie mērķi. Pirmkārt, Eiropas vīdes aģentūras pamatdarbību kvalitātes uzturēšana. Es domāju, Eiropas vīdes aģentūrai ir laba reputācija, ka tā ir eh, strādājusi eh, nopietni, taču arī turpmāk jāpievērš uzmanība šiem pamata uzdevumiem, proti jāsniedz augstas kvalitātes informācija politikas veidotājiem. Otrkārt, jāatbalsta ilgtermiņa būtiskie Eiropas Savienības pārējais procesi. Nesenās tendences Eiropas Savienības politikā uzsvara ilgtermiņa politika nepieciešama līdz 2015. gadam vai 2030. gads ir izvēlēts par apvāršņu gadu. Piemēram, ir ceļa kārta zemu oglekļu izmešu ekonomikai un arī efektīvai Eiropai. Es domāju, mums kā Eiropas vidas aģentūrai ir jāsniedz savu atbildu uz nesenajām tendencēm politikā. Proti jāatbild jautājumiem, kāda veida zināšanas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu efektīvu valdību šādiem ilg, pārvaldību šādiem ilgtermiņu procesiem, un kāda veida uzraudzība un informācijas sniegšana nepieciešamība. Treškārt jāpievērš uzmanība EVA uh, saiknei ar pilsonisko sabiedrību. Šiem pārejas procesiem ir jābūt balstītiem sabiedrībā. Tā tad ir jāveido tādas zināšanas, lai varētu iesaistīt ieinteresētās personas ārpus uh, šaurā institūciju un politikas veidotāju konteksta Protams, ka te rodas e, jauna praksa sociālo zināšanu jomā, kā izplatīt zināšanas, kā izvērtēt esošos procesus. Tātad te ir mazliet jāpārliek akcentiņi. Protams, ir jā, jānodrošina saiks ar septīto vidas aizsardzības programmu. Šī saikne ir viens no Eiropas vidas aģentūras pamat uzdevumiem 2020. gada dzīvā pasaule. Un tad arī septītā EAP programma, kas ir vērsta uz uh, veselību, uz uh, pilsoņu uh, labklājību un tā izpauž septiņos pamat mērķos. Tad var jau daži arī tradicionāli darbības punkti, labāk politikas un EPI saikne. Bet man ir īpaši svarīga arī vides, pilsētu vides ilgspējība, riski cilvēkiem un arī jāparedz, kā varētu turpmāk attīstīties tendences. Spriežot pēc iezīmētājiem trajektorijām. Vēl es uzskatu ļoti svarīgi strādāt ar interesantām personām. Izpildu valde ir ļoti svarīga, tā Tā sadarbojas ar ekspertiem un ar Eiropas parlamentu ekspertiem. Esmu priecīgs, ka daudz gadu mm, darbības programma Eiropas vidas aģentūrai jau pamazām iezīmējas un esmu aicinājis tikties martā un maijā ar šiem ekspertiem. Vēl ir ļoti svarīgi uzturēt un attīstīt labas attiecības ar Eiropas komisiju, parlamentu un dalībvalstīm un citiem strateģiski svarīgiem partneriem. Tā var nodrošināt, ka Eiropas vīdes aģentūras darbība ir atbilstoša un vērtīga. Runājot par attiecībām ar Eiropas parlamentu, es domāju, svarīgi ir turpināt uh, tiešas attiecības ar Eiropas parlamentu ne tikai instrumentāla apsvērumu dēļ vai Eiropas parlamenta institucionāls nomas dēļ lēmumu pieņemšanā, bet arī tāpēc, ka es esmu demokrāts un es paļaujos uz varas iestāžu pārvaldību un uz uh, leģitimitāti. Eiropas parlaments tāpēc var rēķināties ar manu apņemšanos turpmāk ieturēt demokrātiskās tradīcijas. Esmu gatavs jūsu komitejā arī turpmāk stāstīt par prioritātēm un par sasniegto. Nu, noslēgumā, runājot par kontekstu, apzinos, ka ir izaicinājumi Eiropas Savienībai, kas uh, ietekmēs arī Eiropas vīdes aģentūru. Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības budžetu, mm, par, ar to, kā tas atsauksies Eiropas vīdes aģentūru, un jāņem vērā arī uh, Uh, vides ekonomikas, uh, eko, vides politikas ekonomiski grūtos laikos. Es domāju, ka jūsu uzdotie jautājumi iespējams būs saistīti ar šo lietu. Noslēgumā vēlos sacīt, ka esmu pagodināts, ka man ir uzticēts vadīt šita, ši, šādas augstas reputācijas organizāciju. Un Envi komitejas locekļiem varu apgalvot, ka darīšu visu, kas manos spēkos, lai turpinātu šo labo tradīciju. Paldies! Lielas paldies! Lielas paldies par ievadrunu! Un līdz ar to mēs varam uzsākt diskusijas. Vispirms došu vārdu koordinātoriem, iespēju izteikties. Sāksim ar Zēberkungu. Lielas paldies! Vēlētos vispirms eh, pa, apsveikt izpildirektoru. direktoru gan par eh, iecelšanu, gan arī par um, attiecīgo ievadrodu. Un ņemot vērā to, ka jūs esat eh, tātad um, zinātnes pārstāvis un ņemot vērā, ka jūs esat eh, ļoti labi apzināties tehnoloģiju attīstību, ņemot vērā to, ka ta, šeit arī tas ir saistīts ar vides riskiem. Ko jūs domājat ko varētu Eiropas vides aģentūra darīt, ņem, tātad, lai attiecīgi runātu par šiem jaunatklājumiem, par šo attīstības aspektu un tajā pašā laikā mums sniegt palīdzību. Jūs jau ļoti labi apzināties. Tad šis tā, teikt, tā saucamais profilakses jeb piesardzības klauzula, kas pirms pāris, pirms mēneša jau tika arī publicēts, tātad šie agrīnie brīdinājumi, ka ja jau agrāk būtu ņēmuši vērā šos brīdinājumus, brīdinājumus par konkrētiem lēmumiem, tad visticamāk mēs, mēs būtu novērsuši noteiktas problēmas. Es it īpaši runāju par tādiem piemēriem kā ūdens jautājumi, kur tika novēroti, ka ir piesārņots dzeram ūdens un kas varētu arī rast ļoti liels uh, riskus uh, sabiedrības veselībai. Kā jūs, ko jūs domājat par šiem konkrētiem uh, darbiem? Un otrkārt, es labprāt uzzināt, kāda ir jūsu personiskās prioritātes jūsu darbam Eiropas vidas aģentūrā. Paldies! Liels paldies Rihardam Zēberam par šīm divām minūtēm! bet mums tiek paredzēta tikai viena minūte. Tādēļ lūdzu, uh, ievērojiet šo vienu minūti, lai varētu izteikties visi kolēģi. Nu, jums tiek dota iespēja arī atbildēt, Bruinikungs. Paldies, Zēberkungs. Runājot par jauniem tehnoloģiskiem zinātniskajiem attīstības procesiem un ar tiem saistītiem riskiem, es varētu sacīt tā. Uh, Eiropas Savienības pieeja, manā skatījumā, ir atbalstāma. Es domāju, tā pamatojas uz trim pamatelementiem. Pirmais elements, kā jau jūs minējāt, ir piesardzības princips. Tas ir jāpiemēro, kad ir eh, runa ar darīšanu nezināmiem zinātniem, un Eiropas Savienība ir iestājusies par piesardzīgu pieeju pretēji dažiem citiem eh, starptautiskiem spēlētiem. Es atbalšu pieeju. Otrakārt, Eiropas Savienības pieeja ir saistīta arī ar sabiedrības iesaistīšanu. Daudzos lēmumus ir sabiedriskas debatas ar parlamentāriešu iesaisti, piemēram, par ģenetiski modificētajiem produktiem ir bijušas diskusijas ar sabiedrību. Tad arī principi, piesardzības principi jaunajiem, saistībā ar jaunajām deklarācijām, jauniem tehnoloģijā un zinātni. Kā zinātniekiem es uzskatu, mums ar vienu ir jābūt atvērtiem jaunajam un iespējams jaunajam riska izvērtējumiem un jauniem lēmumiem, un tas var būt divvirziena ceļš. Un tas ir saistīts ar Eiropas vizas aģentūras lomu, ar piesardzības principu un līdztekus tam sabiedrības iesaistīšanas principu jo teorijās par risku un sabiedrību ir skaidra sasaiste, sasaikne ar sabiedrības iesaistīšanu. Runājot par neseno ziņojumu par no tā gūstamajām mācībām, jā, eh, bija nojaus par to, ka varētu uh, būt kādi brīdinājumi, taču tas ir politisks jautājums, ko sabiedrība dara ar šādu informāciju. Un Eiropas vidas aģentūras ir sniegt vislabākās zināšanas ar skaidru vēstījumu. Paldies! aicinātu jūs, tā teikt, pieturēties pie šīm divām minūtēm, jo jāņem vērā to, ka daudzi vēlētos uzdot jums jautājumu. Tātad viena minūte jautājumiem un divas, minēt, divas minūtes atbildēm un arī no 45 sekundes vēl papildu jautājumam un tad kandidāts var arī atbildēt uz šo papildu jautājumu. Nākamais runātājs. Vai ir papildu jautājums? uh, Jolainam kungs. Arī no manas puses uh, apsveicu jūs, ka esat ieradies uh, vides komitejas sēdē. Protams, ka Eiropas vides aģentūra mums ir ļoti būtiska aģentūra un katrā gadījumā mums ir jūsu pētījumi, jūsu analīzes ir tā teikt mūsu pamats, lai turpinātu mūsu diskusijas. Uh, kas attiecās uz energoefektivitāti, resursu efektivitāti un apsaimniekošanu, mēs jau esam secinājuši to, ka mēs diezgan maz zinām par mūsu aktivitātēm un attiecīgajām sek sekām, kas um, attiecas uz vīdī, dabu, resursiem. Šeit jau mēs runājam par tā saucamo uh, pēdas nospiedumu, ko atstāja jebkurš, mm, jebkura ražo, jebkurš ražošanas process, jebkura produkta ieviešana tirgū. Tātad, va, un jūsu, vai Eiropas vidas aģentūra zem jūsu vadības kaut kāds pētījums veiks? Lielas paldies, Bruinīgs kungs. Okay, well, uh, both the, uh, gan e, Enerģoefektivitāte aicina plašāku Eiropas iesāstu, tas, protams, saistīts ar patērēšanu, ražīšanu, ražošanu un ar precēm, kas tiek ražots un patērēt, gan arī resursu pārvaldība ir saistīta ar metodoloģiju, ar pētniecību, vai pakalpojums prece tiešām ir tāda, kas ir vairāk vai mazāk draudzība, draudzīga vidē vai energoefektivitātei. Runājot par makro līmeni, pēdas nospieduma ideja ir ļoti mērtīga. Mikro līmenī, es domāju, progresīvāks veids, kā raudzīties uz dzīves ciklu šodien jau ir pieejams. Es domāju, viena no prioritātēm Eiropas vidas aģentūrai ir arī uh, specifisku preču kategoriju patēriņš, tā pētīšana. Šie pētījumi jāturpina, jo tas ir saistīts ar dažiem no Eiropas Savienības politikas mērķiem plašākā kontekstā. saikne ar specifiskām precēm ir jātāja no realistiski, tai jābūt saistītai ar tām precēm, kas ir uh, atšķirams no pārējām precēm. Nevar te skatīt visu vienā kopainā. Es domāju, te koncentrēšanās uz kaut ko kontrē, konkrēti būs īpaši svarīgi Eiropas vidas aģentūrai. Paldies! Lielas paldies, vai papildu jautājums būtu? Jā, jūs runājat par septīto vidas um, rīcības programmu, par ko jau mēs arī uh, turpmāk dar, um, runāsim. Šeit ir tie klasiskie izaicinājumi un jaunie izaicinājumi. Tātad šie jaunie izaicinājumi ir attiecībā uz riskiem, kas at, uh, veselības kontekstā, kā piemēram uh, attiecīgi resursi un ķimikālijas. Šeit mums patiešām trūks zināšanas par šiem attiecīgiem jautājumiem, vai tas būs viens no jūsu darba jautājumiem. Proinīgs kungs, viena minūte. Well, definitely... Es domāju, šis jautājums katrā ziņā Eiropas vīdes aģentūrai ir būtisks. Saikne starp veselību un eh, vides noplīcināšanos vai vispār vides kvalitāti un jaunajiem materiāliem, kas eh, var atstāt ietekmi uz veselību. Tas, eh, tā ir viena no prioritātēm Eiropas vides rīcības programmā. Un līdz ar to par to būs runa arī Eiropas vides aģentūras darbā. Kad mēs runājam par jaunajām parādībām, kā nanotehnoloģija, tad es varētu pieminēt pirmo jautājumu, vai ir skaidra sasaikne, sasaiste ar piesardzības principu. Un, kādi ir riski, kad eh, zinā, eh, zināt nodarbojas ar kaut ko nepazīstam. Paldies! Lielas paldies! Kebrandī kungs, viena minūte. En, uh, hartelijk dank aan de heer Bruinings voor zijn. Paldies priekšstādātā. Vēlos pateikties Bruinika kungam par to, ka viņš ir mūsu viesis. Mm, mm, ceru, ka nākotnē varēšu ar jums sadarboties. Man ir vairāki jautājumi par e, Eiropas vīdes aģentūras nākotni. Ja paraugāmies uz ASV, kur ir Eiropas vides aizsardzības aģentūra, tā ir daudz vairāk e, darāma nekā Eiropas vīdes aģentūrai. Tā pārbauda īstenošanu, kas ir vājais punkts Eiropas vīdes aģentūrai. Ko jūs domājat šajā ziņā darīt? Un ārstniecības ar Eiropas parlamentu. Es kā referents esmu izmantojis Eiropas vides aģentūras gūtās zināšanas, taču man šķiet, ka agrāk to gala, gana labi citi nav izmantojuši. Kādas ir jūsu idejas? lai Eiropas vīdes aģentūrā iegūto informāciju mums padarītu pieejamāku. All, the... Runājot par Eiropas vides aģentūras lomu, eh, ka tā varētu būt kā vides inspektors Eiropā, te man jāsaka, ņemot vērā to, ka pastāv diezgan liela īstenošanas aize dažu vides politikas ziņā. Tāda kā inspektora, doma par inspektoru. Mm, ir tā vērta, taču tad vēl var izvirzīties debatas par to, kāda ir Eiropas vidas aģentūras loma vides politikas īstenošanā. Pat laban es nevisai esmu pār šī jautājuma iekļaušanu Eiropas vidas aģentūras kompetencē, jo manā skatījumā tad būtu jāpārformulē aģentūras uh, misija un uh, pilnvaras. Un nezinu, vai pat labam tas būtu saskaņojums ar pašreizējiem mērķiem un lomu, kur ir runa vairāk par kapacitātes eh, stiprināšanu. Ja jūs kļūstat par inspektoru vai stingrāk izsakoties tādu kā policistu, tad tas visu lietu maina. Man šķiet, ka ideja pat par sevi ir izskatīšanas vērta, jo īstenošanai ir liela nozīme. Taču līdz tam mums būtu nepieciešams nopietnas debates, kāda potenciāli varētu būt Eiropas vides aģentūra šādā kontekstā. Jūsu jautājuma otrā puse bija saistīta ar plašo Eiropas vides aģentūras e, iegūto informāciju, ar tās zinātību un kā es to varētu sasaistīt to ar Eiro, sadarbību ar Eiropas parlamentu tad eh, tā ir nākošās eh, piecu gadu darba programmas sastāvdaļa. Un tuvāko mēnešu laikā spēšu jums pašāk atbildēt. Lielas paldies, saturāsī lūdzu. Uh, thank you very much. Paldies. Vēl neviens nav pieminējis Jaklīnu Maklēnu jūs priekškājēju. Es gribētu uzzināt jūsu viedokli, kādu daļu no viņas darba, jo īpaši uh, tie jautājumi, ko viņi ir iesākuši skatīt Eiropas vidas aģentūrā, jūs esat paredzējis turpināt. Un ko jūs esat paredzējis darīt atšķirīgi no viņas? Rihards Zēbers jau minēja šīs mācības par uh, agrīnējiem, ko, kas gūtams no, gūstams no agrīnējiem brīdinājumiem. Uh, informācija, kas būtu jāsniedz lēmumu pieņēmējiem. Un es vēlos uzzināt, vai jūs esat paredzējis uh, turpināt strādāt uh, tikpat drošsirdīgi un aktīvi, sniedzot šādu veidu informāciju. Paldies! Paldies! Paldies par jautājumiem! Pirmkārt, Pēdējo desmit gadu laikā man šķiet Eiropas vides aģentūra ir lielā mērā pieaugusi. Tā ir paplašinājusi savu darbības jomu, jaunas metodoloģijas, tik ieviesti jaunas tīkli. Un es domāju, tas ataino cik nopietni un proaktīvi un inovatīvi darbojās mana priekškājēja. Nav šaubu par to, ka šāda proaktīva, novatoriska pieeja ir būtiska, ja Eiropas vidas aģentūra arī turpmāk grib būt tāda aģentūra, kādu jūs, Eiropas parlamenta deputāti, vēlētos to redzēt. Tātad mana atbilde par šiem pēdējiem desmit gadiem ir ļoti pozitīva. Jā, es domāju, šāda loma Eiropas vīdes aģentūra jāizpild, ja tā grib sniegt savu ieguldījumu, kā zināšana iestāde novatorismam Eiropas Savienības līmenī. Tātad tā ir mūsu pamatmisija. Strād, sākšu savu darbu 1. jūnijā. Manā rīcībā vēl nav visaptverošu informāciju par daudziem jautājumiem, politikām un procesiem, kas pat laba norisinās Eiropas vides aģentūrā. Tad ar jūsu atļauju, ja drīkst, es atturētos no tālākiem komentāriem tagad un nevēlos vēl sīkāk komentēt Džaklīnas Maklējas darbu. Taču runājot par novatorisko, proaktīvo, spēju, tad tā katrā ziņā manā skatījumā ir būtiski Eiropas vīzas aģentūrai. Un tā var arī sniegt savu ieguldījumu pārējiem Eiropas saimnībā. Vēl kāds jautājums? Paldies! Šis jautājums, saka Satū Hase, ir saistīta ar vēlīniem mācību no grīnās brīdinājuma sistēmas. Jūs runājāt par sasaisti starp politikas veidošanu un zinātni. Kāds jūsu kā zinātnieka viedoklis ir par tiem vides riskiem un izaicinājumiem, kas vēl nav no politikas veidotāju puses pietiekoši izprasti? Varbūt tos varētu uzskaitīt līdzīgā ziņojumā desmit gadus vēlāk, vai pat divdesmit gadus vēlāk. Atbilde. Manā skatījumā pamatzināšana elementi, kas iespējams no politikas veidotāja puses netiek pietiekoši novērtāti. Un tas uh, būtu Eiropas vidas aģentūras uzdevums. Ja jūs man jautājat, kā zinātnieki, tad tas būtu vides ziņojuma stāvoklis un mācības, kas gūstams no agrīnā brīdinājuma sistēmas. Uh, un tad arī globālās prognozes ziņojums, kur arī Eiropas vidas aģentūrai piekrīt liela loma. Daži pamata elementi um, ir nelabvēlīgā situācijā, piemēram, biolo, bioloģiskā daudzveidība, tas nelabvēlīgi attīks atsauksies. Te es runāju, piemēram, arī par mežsaimniecību, arī okeāni vēl nav gana labi izprasti. Vesela virkne elementu, kas uh, tiek apdraudēti un tiem nepieciešama uh, eh, informācija. Anna Rasbach, Rasbach lūdzu. Paldies. Es vēlētos. Uh, uzdot jautājums, kas ir saistīti ar reālo dzīvi. Mēs bieži runājam par ilgspējīgu enerģiju, energoapgādi, un tuvāko gadu laikā viena no galvenām problēmām būs resursu trūkums. Ja mēs spētu otrreizēji izmantot atkritumus, tas palīdzētu atrisināt arī atkritumu apsaimniekošanas problēmu viens no uh, lielākajiem izaicinājumiem vides aizsardzības jomā ir plastmasas atkritumu milzīgais apjoms jūrās un okeānos. Uh, tas iznīcina jūras uh, faunu un floru. Un kā jūs esat paredzējis risināt šo jautājumu, vai tā būs jūsu prioritāte? Paldies! par šo jautājumu. Pirmkārt, es nedomāju, ka man būtu jārisina šis jautājums. Es neesmu politikas veidotājs šai jomā, bet mēs varam nodrošināt zināšanu bāzi, lai pēc tam varētu veidot arī pareizu politiku šai jomā. Mums ir jāmaina pieeja, netik daudz runājot par atkritumu uh, apsaimniekošanu, bet par kompleksāku ilgtermiņu pieeju, domājot par efektīvu resursu izmantošanu. Ja mēs runājam par atkritumu rašanās avotiem, un ja jūs runājat par plastmasas atkritumiem jūrās un okeānos, tie tur nokļūst, jo tie ir izgāsti citur. Eiropas vides aģentūras ziņojums sept, norāda arī par to, ka ļoti nepilnīga ir ap, atkrituma apsaimniekošanas programma. Ir jādomā par dzīves ciklu, ka, kura beigās šobrīd joprojām ir atkritumi, ir jāveido tāds uh, dzīves cikls, kur viss tiek atkārtot, izmantots un pastāv arī uh, Uh, atpalīdzība atkrituma apsaimniekošanas politikas īstenošanā, un es domāju, ka atbilde būtu jābalsta uz šiem diviem elementiem. Mēs esam gatavi sniegt uh, konsultācijas politikas veidotājiem gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī. Lielas paldies, vai ir papildi jautājums? Anna Rosbach? Kun ganske kort. Um, er det et Jā, ļoti īsti vēl. Vai šīs temats jūs prāt ir svarīgs? Vai jums ir svarīgi nodot tālāk uh, mums, deputātiem, pieejamo informāciju Eiropas Savienības pilsoņiem? Sevišķas problēmas ar atkritumiem ir tieši dienvidu Eiropā. Jā, protams, ir svarīgi nodot šo informāciju tālāk, Tas ir ļoti svarīgi runājot par debatēm par efektīvu resursu izmantošanu un arī par piesārņojumu un piesārņojumu ietekmi. Šis jautājums ir ļoti svarīgs un ja ir tādi Eiropas reģioni, kam ir jāstrādā nedaudz vairāk pie šiem jautājumiem, es domāju, ka mūsu ziņojumos tas būs atspoguļots un Eiropas vides aģentūras publikācijās par šo jautājumu ir norādīts, kurās dalību valstīs ir vairāk darāmā šajā jomā un kā, attiecībā uz kādiem materiāliem ir jāveido aktīvāk atkrituma apsaikonošanas politika. Paldies! Priekšsēdētājs, liels paldies! Mēs esam nobeiguši tātad pirmo diskusiju ciklu ar. Un līdz ar to uzsāksim otro diskusiju um, ciku un sāksim ar Jolantu Hibner. Sorry. Sorry. Vainojiet. Laikam mikrofons nedarbojas uh, deputātei. Mēģiniet runāt citā mikrofonā, jo nekas nav dzirdams. No. Okay. Okay. Okay. No. Okay. Sorry. E, witam Pana bardzo serdecznie i już trzymam kciuki za Pana. Jā, e, labdien! Es jau turu īkšķus e, jūsu panākumiem darbā. Jūs norādījāt, ka zinātnē nav robežu, ka mums ir vienota Eiropa, un man ļoti pārliecināja jūsu teiktais es tiešām ticu, ka mēs to spēsim panākt. Jūs esat sadarbojies ar eh, centrālās un austrum Eiropas institūcijām vides eh, jomā. Kāda veida sadarbība tā bija, ja jūs nebūtu sadarbojušies, kā, kā, kā jūs to būtu attīst, attīstīju šo sadarbību un vai esat gatavu, gatavi sadarbībai šajā jomā visos aspektos? Paldies par jūsu laipniem vārdiem. Es patiešām domāju, ka zinātnes pasaulē, it īpaši Eiropas paspārnē, kļūst par pasauli bez robežām. Un jaunā eh, Eiropas eh, Savienības eh, pētniecības programma apvārsnis to vēl turpmāk uh, attīstīs un rosinās. Sadarbības uh, tīklos, ar ko mēs sadarbojamies, ir iesaistītas zinātniskās pētniecības institūcijas no Austrum Eiropas un Centrāla Eiropas valstīm. Jā, esmu uh, bijis iesaistīts šajā procesā, saskaņošanas procesā, Es, piemēram, piedalījos Rumānijas speciālistu apmācībā zinātnes sadarbības tīklos, esmu sadarbojies ar Ungārijas, Čehijas, Polijas un Rumānijas kolēģiem. Man ir zināma pieredze šajā jomā, kaut gan neuzskatu, ka es būtu vislabākais uh, eksperts, kas pārzina Austrum Eiropas vides aizsardzības tīklus. Bet šie tīkli ir attīstīti. Esmu sadarbojies ar šajām valstīm saskaņošanas procesā un pēc tam veidojot rīcības spējas potenciālu. Es arī atklāt runājot apzinos, ka dažos jautājumos ceļš vēl ir diezgan tāls ejams, bet eh, es domāju, ka Eiropas vidas aģentūra ir apņēmības pilna sadarboties ar visām Eiropas Savienības dalību valstīm un visiem Eiropas vides aģentūras uh, dalībniekiem. Un es domāju, ka šis darbs, protams, ir svarīgs Eiropas vidas aģentūrai. Papildu jautājums. Paldies! Eh, pavisam nesen eh, aģentūru apsūdzēja eh, caur atklātības trūkumā, necaurskatāmībā, vai jums ir kādi ierosinājumi, lai šādas apsūdzības vairs neatkārtotos, un ko jūs esat paredzējis darīt šajā jomā pirms vēl jūs sāka darbu šai aģentūra. Es uzskatu, ka atklātība ir uzticības pamats un uzticība ir uh, demokrātisku politikas veidošanas procesu pamatā. Un tādēļ es iestājos par atklātību. Uh, turklāt man nav uh, zināma neviena cita iestāde, Eiropas Savienībā, kur ir tik skaidri noteikumi par interešu konfliktu novēršanu un atklātību, un mums ir jāie, jā, pilnībā jāizteno noteikumi, kas ir spēkā. Otrkārt, ir arī tādi neformālāki atklātības uh, elementi, proti atklāts debats ar interesētajām pusēm par visiem jautājumiem. Esmu uh, apņēmības pilns tādas īstenot, un tāpat runājot par Eiropas vidas aģentūras valdi, arī šeit ir, būs paredzēti noteikti uzdevumi un pienākumi jūsu minēto jautājumu sakarā. Lielas paldies! Prodī kungam tiek dots vārds vienu minūtu. Grazie innanzitutto per la sua paldies par to, ka esat uh, pie mums uh, šo pēcpusdienu ieradies. Uh, paldies par to, ka jūs mums pastāstījāt par savu pieredzi, par to, kā tā jums palīdzēs darbā aģentūrā. Man ir politisks jautājums par politiku pat ja tas varbūt nav galvenais aģentūras uzdevums, jo aģentūra darbojas kā padomdevējs parlamentam un komisijai, bet mani ļoti satrauc globālā sasilšana un tas, ka sarunas ievelkas tik ilgi. Mums ir nepieciešams veidot jaunu politiku, lai mēs uh, censtos uh, sasniegt lielāku vienprātību šais jautājumos globālā mērogā. Ko jūs ieteiktu komisāram darīt šai jautājumā? Jā, protams, es arī uh, esmu nobažījies par globālo sasilšanu kā problēmu un par to, ka jauna nolīguma uh, noslēgšana prasa tik ilgu laiku. Uh, 2015. gads tagad ir paredzēts un 2020. gads, kā šī nolīguma īstenošanas gads šķiet attāli, bet patiesībā tie tuvojas ar vien vairāk. Un uh, Eiropas Savienība ir jāuzņemas vadošā loma šai jomā. Un tās uh, ir valstis, kuras ir uzņēmušās uh, īstenot uh, saistošus mērķus. Neviena cita val, citas valstis nav uzņēmušās šādus mērķus. Protams, viens no svalīgākiem spēlētājiem ir ASV, kur prezidents Obama nesen ir apgalvojis, ka tiešām vēlas kaut ko darīt globālā sasilšanas jomā, bet divu trešdaļu vairākums ASV senātā ir nepieciešams, lai panāktu uh, globālu vienošanos, un šobrīd no politiskā viedokļa ASV tas ir ļoti grūti izpildāms uzdevums. Tas ietekmē sarunu procesu. Ja mēs palūkojamies uz Ķīnu, rodas tāds iespējas, ka Ķīnā domāšanas veids strauji mainās, un arī politiskā attīstība ir straujāk. Padomāsim par 2006. gada atjaunojamo enerģiju likumu. Tas ir vistālējošākais eh, likums pasaulē, bet tomēr ir grūti arī viņus iesaistīt šajā starptautiskajā nolīgumā. Mūsuprāt, mums būtu, manuprāt, būtu jāstrādā pie koalīciju veidošanas šanu šajā jomā, ja mēs tiešām vēlamies eh, kaut ko panākt šajā jomā. Papildu jautājums, jā, pavisam īsi. Tas ir saistīts ar manu pirmo jautājumu. Pielāgošanās klimata pārmaiņām, manuprāt, ir atstāta novārtā. Es gribētu lūgt, lai aģentūra domātu, vairāk un censtos ietekmēt arī uh, lēmumu pieņemšanu šai jautājumā, domājot par klimatu pārmaiņām un globālo sasilšanu. Jā, aģentūra jau šobrīd uh, strādā pie pielāgošanās un seku mazināšanas jautājumiem. Tas, e, piemēram, izpaudās uh, Dohas sarunu raundā. Uh, bija tādi satraucoši signāli eh, dzirdami šajā raundā, un eh, aģentūra runāja par pielāgošanos un seku ietekmes mazināšanu, jo mēs jau šobrīd saskaramies ar klimata pārmaiņām, un nākotnē šis jautājums arvien vairāk samilzīs un šis, šī ietekme atšķirīgos Eiropas daļās arī būs atšķirīga, un tādēļ arī pieejas ir jādiversificē pēc manām domām. Lies paldies! Kaķieres kundze, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Mani vairāk uztrauc ne, nevis pati aģentūra, bet gan tas, ka trūkst pētījumu par eh, šādiem datiem. Un ja komisija pati nezin, ko tā grib, tad tā vēršas pie aģentūras. Bet man nav pārliecības, ka virk, virknē problēmu mēs īstenojam tiešām sistēmisku pieeju, piemēram, ūdens resursu jautājums. Mēs runājam par ūdeni saistībā ar zemi, bet mēs šo jautājumu nesaistām ar klimata jautājumiem. Ūdens aprites cikli ir ļoti būtiski un tiem ir ļoti liela ietekme. Piemēram, vides jūras reģionā ir sausuma periodi, bet citos pasaules reģionos uh, ir plūdi, un tādēļ mums ir jāskat šie jautājumi vispārīgi pasaules mērogā. Mēs nevaram vienkārši šos jautājumus sasaistīt ar atsevišķām Eiropas teritorijām, un šādas pieejas mums trūkst eh, runājot par pilsētu attīstības politiku. Arī šeit ir jāīsteno integrēta vispārēja politika. Paldies! par šiem jautājumiem. Manuprāt, ja mēs runājam par sistēmisku, visaptverošu pieju, tā ir ierakstīta Eiropas vides rīcības programmā par pasākumiem plašākā mērogā un es domāju, ka šiem jautājumiem tiks uh, pie, piešķirt arī centrāla loma Eiropas vidas aģentūras darbā, īstenojot integrētu pieeju. Protams, uh, tie ir lieli izaicinājumi, jo tas nozīmē, ka mums ir jāizprot visas cēloņsakarības un saiknes, bet uh, vēl daudz, kas nav skaidrs, vēl daudz, kas ir jāpēta, un tas arī ir viens no Eiropas vidas aģentūras uzdevumiem. Ja jūs sakāt, ka mums trūks tādas globālas pieejas, un mums nevajadzētu aprobežoties tikai ar Eiropu, es piekrītu, bet vienlaikus, kā es eh, norādīju atbildot uz iepriekšējo jautājumu, Eiropa ir vienīgā valstu grupa, kas ir pieņēmusi saistošus uh, tiesību aktus, un stingra Eiropas pieeja, manuprāt, veido pamatu aktīvākai rīcībai starptautiskā mērogā. Mums ir jādarbojās abošajos spēles laukumos, ja mēs vēlamies kļūt par līderiem politikas īstenošanas jomā pasaulē, par uh, jā, jauninājumiem šai jomā. Tālāk par pilsētām. Manuprāt, daudz vairāk mēs varētu piestrādāt pie pilsētu vides, un šeit ir mm, iespējamas daudzas inovācijas gan Eiropā, gan pasaules mērogā. Lielas paldies! Būtībā papildi jautājums jau bija pirmajā jautājumā. Es domāju, ka ir pilnībā atbildēts uz jūsu jautājumu, bet nu, Veo que le ha gustado la pregunta de sistémico porque es la primera vez que le veo que los ojos brillan y está usted más animado. Lūk. Es redzu, jums patika jautājums par sistēmiskiem jautājumiem, jo jums iemirdzējās acis, jums tiešām nepieciešams sistēmiskāk pieeja. Taču runājot par nacionalizāciju, es runāju par zināšanu globalizēšanu, ja ne vairāk. Jo vidusjūras reģionā ir ziemeļu uh, reģiona. Uh, politika, un tā nav tikai uh, Eiropas līmenī. Mums ir jāzina, kā, kādas ir saiknes globālajā līmenī, ne tikai runājot par temperatūru, bet arī par robežvērtībām. Paldies! Um, yes, paldies! Yes, well, I'm, uh, happy. Es redzu, ka redzējāt manas acis iemirzāmies, kad runājam par sistēmiskiem jautājumiem. Es uzskatu, ka sistēmiska pieeja tiešām ir mūsu nākotnes izaicinājuma izpratnes atslēga. Kad jūs runājat par vidusjūru un par to, kāda ir tā loma kopainā, vidusjūra saistīta ar Ziemeļāfriku un ar eh, tuviem austrumiem. Jā, es uzskatu, ka zinātības kopienām būtu vairāk jāpievērš uzmanības eh, tam, ko mēs devējam par globālajiem dienvidiem. Un Eiropas apvārsnes 2020 arī stimulē šāda veida zināšanu tīklu globalizēšanos, taču tam ir arī saikne ar lokālās vietējās zinātības nostiprināšanu. Ļoti grūti izveidot stabilu zināšanu sistēmu, tad, ja institūcijas ir vārgas daudzos citos jautājumos, tad tās ir vidas izvērtējumi. Paldies, Krista Klāsa, lūdzu. Lies, paldies! Mēs, kā jau deputāti, vienmēr pieprasām zinātniskus pierādījumus. Vides kontekstā bieži vien ir tāda situācija, ka ir, ir pārāk jauna informācija, kas vēl nav apkopota. Un līdz ar to šeit arī ir nepieciešams jauna izvērtēšanas kritērija. Vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams koncentrēties tikai uz vienu pētījumu un kādā veidā tiek izvēlēti šie, tā teikt, uzticamie pētījumi un kādā veidā var tikt definēt attiecīgie jautājumi? Diskusija vides kontekstā ir diezgan strauji attīstās. Piemēram, pirms desmit gadiem biodegviela bija viens no galvenajiem um, instrumentiem, kā, tu, kā attiecīgi samaz, kā uzlabot energoefektivitāti, bet pašlaik biodegviela ir kaut kas slikts. Tas nozīmē to, kā Eiropas vidas aģentūra varētu attiecīgi uh, definēt savus jautājumus un savus pētījumus, lai attaisnotu attiecīgo politiku un lai mm, attiecīgi izstrādātu uzticams rezultātus. Lielas paldies! On... Es to uzskatu par jautājumu, kurš pieņem lēmumu par to, kādu veidu zinātniekus un zinātniskos pierādījumus jūs gribat izmantot. Zinātnieku atlase manā skatījumā sākas ar attiecīgu jautājumu uzdošanu, un attiecīgie jautājumi izriet no iepriekšējiem uh, datiem, no zinātniskajiem pētījumiem, iespējams arī no debatēm. Un tādā gadienā ir jāatrod Parīzais abu aspektu sakausējums, formulējot uh, nākotnē strateģiski nozīmīgākos jautājumus. Tas uh, ir saistīts ar uh, Eiropas vides aģentūras piecu gadu darba programmu nākotnē. Jūs pieminējāt biodegvielu. Uh, Tas ir temats, kurā ir sasniegts liels progress zinātnē, apšaubot iepriekšējos viedokļus. Pirms desmit gadiem tas tika uzskatīts par universālu risinājumu, bet tagad par to vēl norit debates, jo nu jau ir šaubas, un tā sakal rosina citas debates. Zinātnieku atlasīšana. Kad jūs jautājat, vai mums būtu jāpaļaujas uz vienu pētījumu. Nē, protams, nē, jo zinātne veido vesela eh, zinātnieku tīklu um, kopīga darba rezultāts. Un uh, viņi veido uh, tādus visaptverošus uh, ziņojums, kā piemēram starptautiskā klimata izmaiņa konference ar saviem secinājumiem šai gadienā ir jābūt īpaši piesardzīgam un caurskatāmam, objektīvam, izvēloties, kuras zinātnieku grupas sniegs atbalstu lēmumiem politikas ziņā. Lielas paldies! Vēl viens jautājums. Izvērtējot zinātnīskos pētījumus, vai šeit arī ir um, ekonomikas jautājumiem būtiska loma, nu, ja mēs runājam par šo riska bilanci, vai to vides kontekstā arī vajadzētu ņemt vērā? Well, I think if, if you believe that environment... Ja jūs uzskatāt, ka vides jautājumi ir saistīts ar ražošanas un patēriņa un labumu un izdevumu, ieguvumu un izdevumu sistēmām sabiedrībā, tad ir tikai loģiski, ka ekonomiskais aspekts ir viens no elementiem pieņemot lēmumus par vides politikām. Mm, neskatoties uz to, nevarētu sacīt, ka mums eh, ļoti ātri būtu jānāk lējā paziņojumu, kas izmaksā pārāk daudz vai arī kas, piemēram, noved pie trūkumiem ekonomikas vai konkurētspējas ziņā, salīdzinot ar citiem spēlētēm. Taču, ja vide tiešām ir saistīta ar uh, ražošanas un patēriņa un ieguvumu un izdevumu sistēmu, tad tas arī ir ekonomiskās dabas jautājums. Paldies, eh, Garen Karunbacha, lūdzu, vienu minūti. Kolēģi, Es varētu pievienoties klases kolēģei noteiktos jautājumus. Lai gan arī nosaukums ir Eiropas vīdes aģentūras, domāju, ka jums arī ir attiecīga atbildība par globāliem jautājumiem. Uh, Nu, vai, vai jūs attiecīgi varētu pastāstīt par savām, tā teikt, par attiecīgajām mācībām no agrīnajiem brīdinājumu sistēmām un balstoties uz pētījumiem, kas ir pieejami jūsu institūcijai, tas, ko komisija pašlaik ir izplatījusi, tātad šos brīdinājumus, vai tie atbilst attiecīgi pētījumiem, vai to varētu arī uzlabot un vai tas ir vispār nepieciešams, it īpaši, ja mēs runājam par tādiem eh, sektoriem kā atpakaļ. Um, nosūtīšanas eh, tiesību akti. Un eh, arī to, kas tiek iekļauts atpakaļ Eiropas Savienības um, tiesību aktos, ir tīpaši ņemot vērā, ko mums ir vairāk tiesību akti gan par bitēm, gan arī par sēklām un tā tālāk. Kā jūs uzskatat, kāda ir jūsu Eiropas Savienības un globālā atbildība? Lūdzu, Brunīka kungs. Pirmais jautājums par biomasu. Kā jau sacīja, pat e, pirms pieciem gadiem tas tika uzskatāts par vienu no risinājumiem enerģētikas problēmai. Šodien tas vairs tik nepārprotam neizskatās un risinās daudz plašākas debates par to, kad jūs runājat par zemes izmantojumu un tā izmaiņām un saikni ar lauksaimniecību tad šiet tas pārsniedz Eiropas vidas aģentūras atbildības jomu. Tomēr Eiropas vides aģentūra ir pieprasījusi labāku mm, vides aspektu iestrādi politikās. Tas attiec, piemēram, uz zemes izmantošanu lauksaimniecībā, kas tiek subsidēts un kas nē, un kas ir vēlams, kas nē. Uh, Es varētu pieminēt to darbu, kas jau ir izpildīts, un Eiropas vīdes aģentūras loma, ka tā lūdza labāku uh, vides aspektu iestrādi sektorālajās politikās. Runājot par pārtikas ķēdi, es atbalstu Eiropas Savienības pamatsistēmu, uh, piesardzības princips, kas mums ir svarīgāks nekā Indijai, Ķīnai, Brazīlijai, piemēram. Otrais princips ir uh, balstīšanās uz zinātniskajām liecībām. Treškārt, sabiedrības iesaiste un līdzsvars starp dažādām Eiropas Savienības iestādēm. Taču par šo tematu vairāk atbildīga ir pārtiks nekaitīguma aģentūra, uzraugot procedūras procesu. Es kā zinātnieks varētu sacīt, ka mums ir jābūt pavērtiem jaunajām zināšanām, kas var parādīties un tāda nēlastīga taisnveida domāšana par labu nenāks. Šī kā ar to man jāveic tagad. Paldies. Vēl papildu jautājums pārtiks nekaitība aģentūra, kā svarīgā. Šeit ir jautājums ne tikai par um, pārtiks nekaitīgumu un veselību. Well, I... Vienu minūtu lūdzu. Runājot par uh, uzdevumu sadalu starp aģentūrām, ir uh, izdarīta izvēle jau, un Eiropas pārtiks nekaitīguma aģentūra ir atbildīga par pārtiks nekaitīgumu šāda veida procedūrām. Tas nenozīmē, ka Eiropas vīdes aģentūrai te nav nekāds teikšanas, tomēr pat labana šī loma ir saistīta ar vīdes aspektiem. Tā atrobe, aprobežojas ar to, un es domāju, ka Eiropas vīdes aģentūra, piemēram, ir runājis par politikas integrāciju kopējā lauksaimniecības politikā. Te ir jautājums par atbildību un uzdevumu jomu. Uh, Taču, ja tas tiks pārskatīts, tās jau būs cits debats. Paldies! Leimanēlis Fernandes, nākošais runātājs. Paldies, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu sveikt mūsu vidū jauniecelto izpildirektoru, novēlu viņam sekmes. Viņa darbā runāja par daudzgadu finanšu schēmu, kur piedāvā padomu. Vēlos zināt, kāds ir jūsu viedoklis. Daudzgad, finanš, fi, daudzgad finansēšana laikam no 2014 līdz 2020 gadam vides aspektam, kā mēs varam panākt izvirzītos mērķus, kas izriet no 2020. gada stratēģijas, kā mēs šos vides mērķus varam panākt. Un tos mērķus, kas riet no 2014 līdz 2020 gada vides darbības plāna, ja ņem vērā šos finansējuma piedāvājums. Tā bija padome un komisija, kas nāca klēr šiem mērķiem. Taču kā mums tagad būtu jārīkojas, lai mēs šos mērķus sasniegtu, lūdzu? Thank you. Atbildi. Paldies par jautājumu. Es domāju ka šīs nu diena ir politiskas debatas, kas Eiropas parlamentā norisinās pēdējās pāris dienas. Nav šau par to, ka daudzu deputātu viedoklis ļoti atšķiras no komisija un padomēs strādājušo matpersonu ieskatiem. Skaidrs, ka mums ir vienkārši jāgaida, kāds būs rezultāts, rezultāts, kā tas atsauksies uz Eiropas vides aģentūras budžetu. Un, kad es runāju nogaidīt, tad es nedomāju par pasīvu gaidīšanu. Mums ir jāskatās, kāds, kāda bija komisijas argumentācija. Ja jūs vēlties, lai mēs rīkoto šādi vai citādi, tad jums ir jāsniedz mums iespēja to darīt, kāda ir mūsu kapacitāte. Budžetā ir. Uh, samazinājumi, protams, tas izraisīs debats par prioritātēm. Jūs varat panākt lielāku efektivitāti tikai kaut kādā līmenī, jo tomēr elastību arī nosaka tikai šīs eh, gumijas kapacitāti. Es tikai varu cerēt, ka es, būdams atbildīgais par nākošajiem piektiem, pieciem gadiem, kas sāksies jūnijā, uh, ka budžeta samazinājumi neskars e, aģentūras e, galvenās programmas un ka tie, kas pieprasa e, plašāku, plašāku uzdevumu loku, preces un pakalpojums, tad tie realistiski sapratīs, ka te ir jādomā arī par to, kas tiešām ir iespējams samazināt budžeta ietvaros. Taču es zinu, ka uh, šī mapīte agrāk vai vēlāk nonāks uz mana galda, un tad man būs jāskatās, kāds ir man, kāda ir mana izpildu valde. Paldies. Vēl viens papildu jautājums. Liels paldies, saka Fernandeša kungs. Šis ir Eiropas Savienības pilsoņu gads. No tā varētu secināt, ka aģentūra, Eiropas vidaģentūra ir no starp nedaudzajām, par kuru pilsoņiem ir zināms, ar ko tā nodarbojas. Taču arī tad, ja pilsoņi tā pazīst, kā mēs aģentūras īstenoto darbu varam padarīt par tādu, ko pilsoņi labāk redz, un kā mēs varam iesaistīt Eiropas pilsoņus, lai viņi izpildītu arī šos vides mērķus, varbūt daži elementi, lai atbildētu uz jūsu jautājumu. Pirmkārt, Eiropas vides aģentūra pēdējo 5-10 gadu laikā ir strādājis pie ļoti visaptvarošas komunikācijas programmas un ir iesaistījis pilsoņus savā darbībā vairāk nekā jebkad agrāk. Tātad šis aspekts katrā ziņā mums ir prioritārs. Es arī zinu, kā aģentūras personāls ir iesaistījies ar pilsoniskās sabiedrības eh, redzamajām personām Ies, ir notikušas daudzas debats, un komunikā, šī komunikācija ir pielāgota sabiedrības vajadzībām. Līdz tekstām, e, tuvāko piecgadu plānā, komunikācija arī viens no centrālajiem elementiem, kā sazināties ar pilsoņiem un kā viņu rīcību padarīt būtisko Eiropas Savienības viduspolitikā. Paldies! Nākošais jautājums uzdot Pavels Poks. Paldies! Priekšsādā esiet sveicināts, profesori. Es gribētu atgriezties pie Eiropas vidas aģentūras un Eiropas pārtiks nekaitīguma aģentūras saiknes. Nesen bija runa par eh, pazīstamiem nikotinoīdiem un bitēm. Kā jūs vērtētu jūsu aģentūras un pārtiks nekaitīguma aģentūra sadarbību un kā jūs vēlētos uzlabot šo sadarbību? Um, well, I, I... Jā, es domāju, man atklāti jāsaka, ka es neko daudz nezinu par Eiropas vides aģentūras un pārtiks nekaitīguma aģentūras uh, uh kontaktiem vai sadarbību. Man nedaudz pietrūkst uh, zināšanu šai jomā, lai es konkrēti pateiktu par šīm attiecībām un kādus uzlabojumus es šeit varētu saskatīt. Bet runājot vispārīgāk, sadarbības starp Eiropas vides aģentūra un citām aģentūrām ir jābalsta uz skaidru pienākumu sadali, lai nebūtu e, pārklāšanās. Tālāk ir jā skatās uz to, kā varam viena otru papildināt savā darbā, balstoties uz uh, pieredzi un zināšanām, un es domāju, ka varbūt būtu labi izveidot darbības programmas vai saziņas programmas, bet nezinu, vai tas reāli ir iespējams, strādājot pie konkrētiem jautājumiem, apkopojot informāciju. Uh, un sadarbojoties daudz struktūrētākā veidā starp dažādām aģentūrām, bet atklāti runājot, es šobrīd nezinu, kādi ir kontakti starp uh, Eiropas vidas aģentūru un pārtiks nekaitīguma aģentūru. Tagad vēl papildu jautājums. Uh, Eiropas vides aģentūra sagat gatavoja tehnisku ziņojumu par uh, sugu, sugu daudzveidību un uh, komisijas sagatavo tagad ziņojumu. Ko jūs varat teikt šajā sakarā? Es atkal tikai atklāti varu teikt, ka man nav konkrēta zināšanu, lai es varētu kaut ko konkrēti paziņot šai jomā, jo uh, tas ir ļoti detalizēts ziņojums, kas man vēl pašam ir kārtīgi jāizpēta. Lielas paldies! Līdz ar to mēs varam pievērsties trešajam diskusiju ciklam un dosim vārdu Mokonaitis kundzei. Ačiū pirmininkė, e, dėkui už, už jūsų atvykimą. Paldies priekšsēdētāji, es vēlētos jums pateikties, ka esat atnācis uz mūsu komitejas uzklausīšanu un ka mums ir iespēja uzdot jums jautājumus. Uh, Gribēju jums uzdot jautājumu par Baltijas jūru. Jūs noteikti zināt, ka tā ir pasaulē vispiesārņotākā jūra. Mēs arī zinām, kādi ir tā iemesli. Pat ja ir arī veikti zināmi pasākumi, lai samazinātu fosfātu uh, saturu ūdenī, tāpat ir veikti pasākumi, lai padarīt mūsu lauksaimniecīgu videi draudzīgāku, un tomēr daudzi no šiem pasākumiem ir vērsti nākotnē, bet ar piesārņojumu mēs saskaramies šobrīd. Vai jūs prāt ir veikt pietiekami pasākumi, un vai jūsuprāt šie veiktie pasākumi ir veikti saulaicīgi, ja mēs, piemēram, runājam par projektu Nord Stream, par gāzes vādu? Uh, kurus, kurš tiek uh, būvēts, uh, tā rezultātā ir pieaudzis piesārņojuma līmenis Baltijas jūrā. Jūs sakāt ar to, ka teicāt, ka Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām, varbūt pat vispiesārņotākā jūra pasaulē. Tas ir saistīts ar reģiona ekonomisko un lauksaimniecības attīstību. Jūs jautājums, vai ar veiktiem pasākumiem pietiek? Protams, ka nepietiek jo daudz kas vēl ir jādara, lai uzlabotu vidas kvalitāti. Tas ir acīm redzami. Jautājums, kāda veida pasākumus reāli ir iespējams iztenot pēc iespējas ātrāk. Un, manuprāt, šeit debats lielākā mērā ir saistīts ar politiskām prioritātēm valstīs ap Baltijas jūru. Un Un šeit arī ir jārisina jautājumi eh, sadarbībā ar Krieviju, par attiecībām ar Krieviju. Un šeit ir grūtības, jo mums arī, kā Eiropas vidas aģentūrā, ir eh, kontakti arī Baltijas eh, jūras valstu padomē. Darbs šeit turpinās, bet progress ir ļoti lēns. Un tas ir saistīts ne tikai ar industriālās attīstības vēsturi, bet arī ar kultūras, kultūru un pieeju ar prioritātēm, cik lielā mērā var ietekmēt ekonomikas attīstību, cik stingrs regulējums, regulējums ir pieņemams, lai nekropļotu konkurenci, tas viss ir saistīts ar vidus politikas debatēm, bet, protams, veiktiem pasākumiem uh, ar tiem nepietiek, uh, skaitļi ir ļoti daļrunīgi, un runājot par šo um, um cauruļu vādu, uh, vides ietekmes novērtējumam būtu jābūt visu lēmumu pamatā, bet, protams, atkal politiķi pieņem lēmumus. Papildi jautājums. Jā, man ir papildi jautājums tā kā Lietuva drīz kļūs par uh, Eiropas Savienības prezidējošo valsti, tad Baltijas uh, jūras uh, jautājums būs uh, viens no prioritātēm, uh, veicinot sadarbību šajā uh, reģionā, izvirzot kā prioritāti vides aizsardzības jautājumus. Uh, Vai jūsu prāti ir iespējams uzlabot Baltijas jūras stratēģijas izmā, īstenošanu un gūt labākus rezultātus, piešķirot lielāku finansējumu un rosinot ciešāku institūciju sadarbību? Es atbildēšu no Eiropas vidas aģentūras viedokļa. Eiropas vides aģentūra ir labā sadarbības pieredze gan ar prezidējošo valsts, šajā gadījumā tā būs Lietuva, un jūs varat uh, rēķināties ar mūsu atbalstu uh, attiecībā uz šo vides programmu, ko Lietuva ir iecerējusi, un Eiropas vides aģentūra arī sadarbojas izstrādājot vides darba kārtību uh, kopā ar Lietuvu zināmā mērā Nākošais jautājums - Baltijas jūras stratēģijas uzlabošana nav būtībā Eiropas vidas aģentūras kompetence. Tie, kas vēl šo stratēģiju stiprināt, var rēķināties ar mums kā konsultantiem un var izmantot arī tās institūcijas, kas ir Baltijas valstīs. Uh, sniedzot zinātniskas konsultācijas, izvērtējot politiku, informējot sabiedrību. Jā, šeit mēs varam būt sadarbības partneri. Lies paldies, Juta Hauk, lūdzu. Vielen Dank. Um... Lies paldies. Äh, Bruinīgs kungs, jūs tagad pie, jūs tagad esat vadījis arī domnīcu un arī uh, aģentūras, un tagad jūs vadīsiet arī Eiropas Savienības aģentūru. Līdz ar to jūs būsiet Eiropas Savienības administrāci administrācijas daļa. Tas nozīmē to, ka šeit būs jāievēro visi šie finanšu gadi, budžeta nosacījumi un tā tālāk un tā tālāk. Mēs, kā Eiropas parlaments, ļoti labi apzināmies, ka budžeta skaitļi uh, Uh, un es visticamāk, ka jūs arī piedzīvosiet to diezgan ātri, ka ne komisija, ne padome to ne īpaši nopietni domā šeit. Uh, visticamāk, uzklausīsiet ļoti interesantas runas, bet tas netiks um, īstenots skaitļos. Mans jautājums būtu, kā jūs Uh, kāds būs jūsu tātad mērķis, uzdevums, uh, atbildība, lai īstenotu šo piecu gadu plānu un lai pārliecinātu pārējās institūcijas, lai patiešām ļoti labu un uh, pamatīgu budžetu sniegtu, un uh, otrkārt, kādā veidā jūs izveidosiet šo pārvaldības valdi, bet kā jūs vēlties to iekļaut politikas kontekstā, lai jūs saņemtu dalību valstu atbalstu, lai patiešām sniegtu pamatīgu uh, un uh, efektīvu Eiropas vidas aģentūras budžetu. Es ļoti labi saprotu, ka tas sarežģīts citos, bet visticamāk jums būs jākļūst par politiķi, ja jūs vēlaties saņemt šo budžetu. Okay, well. Jā, uh, kā politikas veidotājs gribu teikt, tad man ir jākļūst ļoti gudram un strateģiskam Eiropas vidas aģentūras lomas aizstāvim, bet, nu, tam ir nepieciešams atbilstošs budžets. Bet ir divi pamata elementi, ko Eiropas vidas aģentūra var izmantot sarunās par budžetu. Ir pirmkārt Eiropas vidas aģentūras veiktā darba nepieciešamība. Neviens mūsu vietā to nedara. Un otrs elements ir darba kvalitāte. Un vēl papildus tas, ka tiek izvirzītas jaunas prasības uh, Eiropas vides aģentūrai, bet, protams, ir uh, efektivitātes uzlabošanai zinām ierobežām. Vai nu tiek paredzēts papildus budžets, papildus funkcijām, vai arī uh, esošais budžets ir jāizmanto efektīvāk, bet tam ir zināmas, uh, zināmas robežas. Tālāk, kā izveidot šo eh, valdi būtu jāiesaista šī valde strateģiskajos elementos un iepriekšējā uh, Uh, pilnvaru periodā šī valde ir uh, bijusi iesaistīta strateģisku lēmumu pieņemšanā. Tagad mēs strādājam pie darba plānu turpmākiem pieciem gadiem un ir ļoti skaidrs, ka sarunas par budžetu ir uh, priekšnosacījums, kas ir saistīts ar šīm debatēm, un uh, tas ir jāuztver nopietni. Pašreizēja Eiropas vides aģentūra un valdes uh, vadība to labi apzinās. Un uh, tai būs jāieņem sava nostāja, un šī nostāja tiks arī paziņota uh, ģenerāldirektorātiem un padomēji, un tad tas būs politisks lēmums, kas būs jāpieņem. Izteikšos īsi. 20 sekundes. Tātad jūs esat gatavs, ja komisija jums sniegs aizvien vairāk uzdevums un funkcijas, bet vien dienu jums nebūs pietiekam daudz budžeta. Jūs teiksiet, ka jūs šos uzdevumus atdosiet atpakaļ. Nu, jums, jūs saņemsiet man atbalstu šajā gadījumā. Well, I, I little... Es uh, izteikšos niansētāk. Ja jums uzdod ar vien vairāk pienākumu, bet finansējums nepieaug, tad nopietni ir jāapspriež prioritātes. Tas, nozīmē, tas nenozīmē, ka jaunie uzņēmumi nevar kļūt par prioritātēm, bet ir jāapskata viss uzdevuma kopums un jāizlem par prioritātēm, bet arī šeit ir uh, zināmas robežas. Uh, protams, uh, šeit šis, šis jautājums būs aktuāls nā, nākamajā darba periodā. Nākošā runātāja ir Aukens kundze. Jūs uh, jau uh, varat gatavoties uh, pārcelties uz Kopenhāgenu un pierast pie dāņu valodas. Es gaidu šo tiešo sadarbību. Jūs uzdeva, atbildējāt jautājumu par ģenētiski modificētiem organismiem un Eri, Eiropas pārtiks nekaitīgumu orga, aģentūru, un es sapratu, ka jūs kā piesardzīgs zinātnieks izmantojat piesardzības principus, bet uh, Tas ir svarīgi vides aizsardzības jomā, jo e, ģenētiski modificēti organismi var radīt vides apdraudējumu. Pie mums vēršas daudzi cilvēki, kurus satrauc vides e, aizsardzības jautājumi, un viņiem ir svarīga tāda atvērta attieksme. Jums ir jāapzinās, ka Orhusas konvencijā ir atsauce uz atklātību un ka pilsoņi ir jāinformē. Šobrīd jāsaka, manu, manas dāņu valodas zināšanas ir ļoti ierobežotas, bet esmu paredzējis uh, ņēmu ņēm privātu stundas, lai uzlabotu tomēr to mazumiņu, ko es jau esmu iemācījies. Jūs runājāt par ļoti labo sadarbību ar Žaklīnu Maklīcu. Es jau savā ievadrunā teicu, un es to domāju pilnīgi nopietni, ka veido, cenšu, gribu uh, veidot šādu pašu labu sadarbību ar jums, kā, kā Žaklīnai Maklīdai ir bijis. Tālāk par pies piesardzības principu, jā, tas ir strīdīgs jautājums, to es apzinos, un es zinu, ka uh, zinātniekiem ir arī dažāda dzīves pieredze un attieksme pret šo principu. Uh, diezgan nesens pārtikas un lauksaimniecības uh, organizācijas ziņojums uh, atspoguļo uh, pozitīvos un negatīvos aspektus ģēmo sakarā un uh, izdara secinājumu, ka nekādas konkrēts secinājums izdarīt nav iespējams, un tādēļ mums ir jāpatur uh, kritiska pieeja, mums ir jābūt atvērtiem šā jautājuma, tīpaši tādēļ, ka tas ir ļoti strīdīgs jautājums, to es arī saprotu, un uh, Eh, debates eh, sabiedrībā par šiem jautājumiem arī nav viegli virzāmas, ir eh, jāsniedz vairāk informācijas, va, mēs varam pil, gandrīz vai organizēt higieniskas debats par higienu, bet šeit zinātniekiem ir sava loma jāspēlē un, un tas jāizteno arī politikas jomā vēl papildu jautājums. Jūs patiesībā neatbildējāt uz mani jautājumu par Orhusas konvenciju. Jūs uh, piesaucāt šo piesardzības principu, it kā tas būtu zinātnisks princips, nevis gan kā princips attiecībā uz veselības un vides aizsardzību. Es uzskatu, ka bioloģiskā daudzveidība ir ļoti svarīgs jautājums, un tā ietil, tās aizsardzība ietilpst jūsu kompetencē. Jā, es apzinos, ka piesardzības princips ir uh, Eh, pastāv, lai aizsargātu vidi un eh, veselību, un es atbalstu Eiropas trakt interpretāciju šai jomā, nevis tādu liberālāku interpretāciju, kas pastāv citur. Es arī ļoti labi pārzinu Orhusas konvenciju un arī zinu, kādas pilsētas atrodas Dānijā. Uh, un uh, tur ir runa par tiesībām uz atklātām uh, debatēm par to, ka ir jāsniedz pilsoņiem un pilsoņu grupām informācija, un es uh, iestājos par to, lai šie principi tiktu īstenoti. Un es pilnīgi piekrītu jūsu jautājumu zemtekstam. Čūlī Goldiņ. Paldies. Uh, Gerlings kundze uzdod jautājumu. Tātad es arī vēlējos jautāt par riska analīzi un piesardzības principu. Viens no jūsu aģentūras uzdevumiem ir sniegt informāciju par uh, vid, vidi un darīt to saulēcīgi un tāpat arī sniegt novērtējumu, bet bieži vien uh, Uh, šis, šī analīze tiek veikta nevis balstoties uz riska analīzi, bet gan drīzāk uz riska uztveri. Ja mēs izmantojam apdraudējuma principu un piesardzības principu, tad mēs neņemam vērā neparedzamās sekas šādai rīcībai, kas varētu rasties veicot citas darbības, bet tās netiek nekad būtiski izvērtētas. Mani ļoti uh, satrauca šis uh, ziņojums par uh, agrīnām mācībām uh, no agrīnās brīdināšanas sistēmas darbības. Daudziem patīk šis ziņojums, man galīgi nepatika. Šeit uh, rodās tā, tāds iespējas, ka it kā ir kaut kāda sazvērestība. Es uh, gribu no jums dzirdēt, ka jūs izmantosiet pareizo pieeju riska pārvaldības procesam Eiropas vidzaģentūrā paldies, kad tiek veikta riska analīze un riska novērtējums. Tad metolo, metodoloģiskajā literatūrā uh, var rast diezgan lielu konsensus par to, ka šeit ir divi pamata elementi - objektīvais uh, elements un subjektīvais elements. Un uztvere ir šeit ļoti svarīga. Uh, un arī par to, kādu riska līmeni un sekas sabiedrība ir gatava pieņemt. Tātad šeit ir gan subjektīvais, gan objektīvais elements, un abi tie ir jāņem vērā, izvērtējot risku. Bet, protams, šeit ir jāpanāk līdzsvars starp abiem elementiem. Es piekrītu, ka neparedzamās politikas īstenošanas sekas uh, var Uh, varētu tikt uh, vairāk iekļautas ex-ante izvērtējumos. Esmu veicis uh, pētījumus par paredzamajām un neparedzamajām sekām. Uh, Piemēram, viens no šiem pētījumiem ir par vielām, kas ir aizvietojušas ozona slāni noārdošās vielas, un izrādās, ka tās uh, ir uh, siltumnīcas efekta gāzes dažos gadījumos. Līdz ar to ko es varu komentēt par šo pētījumu par agrā, agrīnās brīdināšanas sistēmu un pirmajām mācībām. Nesmu strādājis pie šī ziņojuma, bet eh, katrs, protams, to var interpretēt eh, citādi. Es varu tikai paust savu viedokli, nevis institūcijas nostāju. Lielas paldies! That's an interesting answer. Vēl viens jautājums. Jūsu atbildi ir interesanti, jo ja šis dokuments paliks tikpat ilgi spēkā, kā bija uh, tā priekštec, tad uh, tas vesels desmit gadus būs mūsu informācijas avots. Un tad interesanti, vai jūs tā laikā sevi saistīsiet ar šo dokumentu. Pirmkārt, es sevi neatsaisnošu šī dokumenta, pat labam tas nav šīs uzklausīšanas mērķis. Gribu pavisam skaidri sacīt, ka es atbalstu šajā ziņojumā paustos secinājumus. Ziņojums pamatojas uz uh, veselu virknī uh, iegūto faktu, uh, kādi ir zinātnes eh, iegūtie dati, un ir vesela virkne informācijas, kas netika izmantota. To mēs darām uh, Flandrija, taču tikpat labi tas ir svarīgi arī citu institūciju kontekstā. Ir svarīgi, kādas ir eh, zināšanas, kā tās ir ietekmējušas politikas veidotājs un kā to neizmantošana ir ietekmējusi politiku. Paldies! Lielas paldies! Līdz ar to mēs esam no, noslēguši mūsu trešo posmu, jautājumu un atbilžu posmu. Burnings, eh, Burnings kungam ir iespēja, tā teikt, 5 eh, minūtes eh, rezumēt savu teikto. Lūdzu. Okay, well, I, I think I will keep it. Labi, es domāju, izteikšos pat vēl īsāk. Vēlos pateikties jums par eh, atklātajiem jautājumiem šajā pingpong fórumā. Es domāju, daudz jautājumu vai nu attiecās uz iesaistītām pusēm, vai finansēm, vai uz procesiem, vai uz satura, Eiropas vīdes aģentūras nu, lomu plašākajās politikās. Man tas liecina par to, ka Endi komiteja ir interesēta šajos jautājumos. Uh, Es to arī uztveru kā savu veidu atbalstu sadarboties ar jums nākotnē. Es zinu, ka šī komiteja ir ļoti svarīga sadarbībai, un tātad vēlreiz varu paust savu uzticēšanos šai komitejai. Zinu, ka jums bija lielas attiecības Čaklīnu Makleitu, esmu gatavs turpināt šīs tradīcijas. No nu, daudzajiem šeit izskanējušiem jautājumiem saprot arī to, kā ir e, pieprasījums pēc e, publikācijām par e, Eiropas vidas aģentūras darbu, un te, protams, ir saikne ar sabiedrībā iesaistītām pusēm. Esmu gatavs strādāt ar šīm debatēm. Arī dzirdēju te jautājums par atbildību un pārskatāmību Pārskatāmība, objektivitāte ir um, pamats sadarbībai, neatkarīgi no tā, vai piekrītat vai nē saturam. Tātad apliecina ar sevi apņemšanos strādāt šādi. No debatēm sapratu, ka no jūsu puses ir interesi par uh, novatorisku zinātnē un, protams, pastāv bažas par nepazīstamo. Uh, un tuvākai nākotnē es, kā zināšanām balstītas iestādes vadītājs, zinu, ka jāstrādā vairāk, lai iespējamos riskus izvērtētu, un mēs esam gatavi strādāt, lai sniegtu tādas zināšanas, lai jūs un komisija varētu pieņemt atbilstošs lēmums. Man arī interesē vairāki jautājumi par tematiem, kas niecas uh, vairāk uh, nekā tikai Eiropas vidas aģentūras locekļu, te bija runa par vidusjūras valstīm vai par Baltijas jūru. Un Eiropas vidas aģentūra ir tāds kā atskaitas institūts šai ziņā. Un svarīgi, ka mums piekrīt šī loma ne tikai šaurā grupā. Nu, atvainojiet, es nedomāju, ka jūsu grupa ir šaura, bet es runāju par to, ka mūsu darbam ir jābūt visaptrošam, svarīgam, vispārīgai nākotnē. Jūs zināt, pat labāk. Es jau tagad saku mēs, kaut arī es vēl neesmu kļūst, eh, vēl nestrādāju par izpildu direktoru. Taču Eiropas vidas aģentūrai ir izpildvalda, kurā ir iekļauti arī Eiropas parlamenta deputāti. Viņi pat labāk strādā pie nākošo piecu gadu plāna. Mēs zinām, ka budžets būs ierobežots un saistīts ar politiskajām debatēm. Tas šī programma tiek gatavot visnopietnākajā veidā no. Uh, personāla puses un izpildu valde cina, ka šie temati ir strateģiski svarīgi nākotnē. Un es ceru, ka Eiropas vides aģentūra no šīm sarunām nāks ar savu spēcīgu programmu, kas ļaus tai uzturēt savu centralizēto lomu ļoti augsts kvalitātes darbā nākošo piecu gadu laikā, un es ceru, ka tas būs labs pamats mums būtu par spēcīgu partneri Eiropas institūcijām, protams, arī uh, Eiropas parlamentam. Es gatavs ar jums sadarboties nākotnē. Lielas paldies par uzmanību. Jā, yeah, Brunings. Brunings kungs, es vēlētos jums pateikties par jūsu sniegtajām atbildēm, par ļoti labo prezentāciju, un man arī jāsaka, ka Jūs necentāties uh, tikai uz uh, vienu jautājumu atbildēt, bet gan vienkārši skaidri pateicāt, ka jūs vēlaties iedzināties savā darbā, to nu, es varu ļoti augstu novērtēt. Manuprāt, ļoti laba prezentācija. E, Eiropas vidas aģentūra ir ļoti būtiska organizācija mūsu vidas komitejas darbam, un tas Nu, par to jau arī attiecīgi kolēģi un kolēģis uzrunāja, un, cer, un attiecīgi ceram, ka mēs varam arī nostiprināt mūsu sadarbību, un es domāju, ka ziņoju, ziņojumu sagatavotāji referenti arī labprāt vēlētos ciešāku sadarbību, ņemot vērā to, ka Eiropas parlamentā nav nekāds tā saucamais zinātnieskais dienas, kas sniedz šādu veidu atzinums, un līdz ar to varbūt tās ir šī sadarbība ar Eiropas vidas aģentūru varētu sniegt patiešām lielu pievienoto vērtību. Mēs koordinātoru, tā teikt, um, sanāksmē arī izstrāda, uh, sarak, uzrakstīsim vēstuli un tad mēs arī nosūtīsim attiecīgiem saņēm, saņ, saņēmējiem un es ceru uz ļoti labu sadarbību. Uh, un cerams, ka būs, būs arī cieša sadarbība, un katrā gadījumā jūs esat laipni aicināts piedalīties mūsu sēdēs. Labi, esam noslēguši darba kārtības punktu. Es vēlētos arī apsveikt apmeklētāju grupu, ko arī vakardien jau apsveicu tātad tūkošanas ģenerāla direktorāta pārstāvis, tātad no Luksemburgas 16, tā teikt, apmācāmie, esiet laipni aicināti, jūs esat, tā, tā teikt, mūsu nākotne, un jūs esat mūs, mums ļoti svarīga, lai turpinātu parlamenta darbu. Cerams, ka jūs esat guvuši ļoti labu ieskatu parlamenta darbā. 17.30 sākās koordinātora darbs, tas nozīmē, ka tas ir aiz aizslēgtām durvīm, un 16. darba kārtības punkts, tikai viens paziņojums 25. un 26. februārī norisināsies nākamā komitejas sēs, sēde. 25. februārī sāksies 15. un 26. Fe, februārī sākās 9. attiecīgās sēdes. Līdz ar to nosēd, noslēdzam komitejas sēdu un jauku pēcpusdienu.